jums eh, dos tādu signālu arī nākotnē, jo ar šo balsojumu jau nekas nebeigsies. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, Gāler kungs! Un eh, līdz ar šo jūsu referentu uzstāšanos eh, šīs debats arī ir noslēgts, un paldies par tām visiem! Saņēmu tagad no Eiropas Tautas partijas grupas uh, pieprasījumu sakojušām nominācijām komitejās Lauka attīstības komitejā Agnes Lebrāna un uh, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā Filips Bulāns darbosies. Lūgumrakstu komitejā arī Filips Bulāns. Vai kādam ir komentāri? Neviens negrib izteikties, tad šie uh, cilvēki ir apstiprināti šajās komitejās. Pāriesim pie nākamajām debatēm. Tagad darba kārtībā ir. Uh, Ungureāno konga ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Melno jūru. Un viņam arī došu vārdu kā pirmajam uz četrām minūtēm, lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms precīzi trīs gadiem Eiropas parlaments atbalstīja Melnās jūras sinerģijas politiku un šī bija visatveroša politika, kas kara Eiropas Savienības eh, visjūtīgāko reģionu. Melnā jūra Šobrīd tiek rūpīgi pētīta un tiek uzskatīts, kā šeit gan politiski, gan strateģiski, gan drošības mērķi, apdraudējumi un misijas ir tieši koncentrējušies šajā reģionā. Šobrīd mūsu politika šajā reģionā ir attīstāma tālāk, un Eiropas parlamentam ir izšķiroša loma tajā, lai Eiropas Savienības politika kļūtu par pilntiesīgu Eiropas Savienības stratēģiju. Un šī ir būtiskākā ideja šajā ziņojumā. Ar manu kolēģu atbalstu no ārlietu komitejas un pārējo parlamentu deputātu atbalstu es uzņēmos rakstīt šo ziņojumu. Kāpēc mēs runājam tieši par Melno jūru un kāpēc ir nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija? Daži pat saka, ka Melnā jūra ir neliela jūra. Nu tā tas arī ir geogrāfiski. Taču, ja mēs uh, runājam tagad par stratēģisku attieksmi, tad varam teikt, ka Melnā jūra ir vienkārši milzīga. Un vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, Melnā jūra paliek arvien tumšāka. Jā, kopš tā laika, kad eh, Rumānija un Bulgārija kļuva par mūsu dalību valstīm, Melnā jūra kļūst par uh, Eiropas Savienības, nu, gandrīz vai iekšēju jūru, bet jebkurā gadījumā vēlos teikt, ka šeit arvien vairāk ir pārpratumu, arvien vairāk nepatīkam momentu, Un tāpēc Melnās jūras stratēģija uh, ir vajadzīga, jo ir skaidrs, ka ir dažādi izaicinājumi šajā reģionā. Nu, atcerēmies kaut vai 2008. gadā no, notikušo Krievijas-Gruzijas uh, karu, tā saucamais iesaldētais konflikts. Atceramies, kas notika Ukrainā un Krievijā, kad uh, demokratizācijas procesi um, tika apturēti un pat bija tieši pretējais apdraudējums. Ir arī daudzi drošības aspekti šajā reģionā. Un tāpēc Eiropas Savienības darbs šajā reģionā ir ļoti loģisks un daudzos gadījumos Eiropas Savienībai nav izstrādāts stratēģijas. Šobrīd mūsu politika attiecībā uz Melno jūru trūkst izvērtējuma un uh, turpmākās rīcības aspektu. Uh, Briselē debatējot, Melnā jūra nav pietiekami redzama. Un tāpēc arī mūsu finansējums šobrīd tiek piešķirts diezgan sarežģīti un fragmentēti. Priekšsēdētāji, protams, mēs izmantojam Melnās jūras stratēģiju, kas tika pieņemta pirms trīs gadiem, uh, sinerģijas stratēģiju, kas tika pieņemta pirms trīs gadiem. Tagad nepieciešama pilnīgi jauna stratēģija, tāda absolūta stratēģiska domāšana, lai nāktu klajā ar jauniem priekšlikumiem, jauniem instrumentiem. Runāšu tikai par diviem priekšlikumiem, kas ir iekļauti arī ziņojumi. Pirmām kārtām ir attiecīgi resursi. Ja mēs vēlamies būt svarīgs spēlētājs, svali, svarīgs dalībnieks šajā reģionā, tad ir nepieciešama attiecīgi resursi. Eiropas Savienībā būtu jāpiešķir atsevišķi budžetlīnijas šim, uh, šim mērķim. Otrais priekšlikums ir Eiropas Savienības attīstības plāns ar uh, sadarbības aspektiem un ar iespēju regulāri tikties ar to valstu pārstāvjiem, kas atrodas pie Melnās jūras. Un Eiropas Savienībai noteikti nedrīkstētu, Eiropas Savienība nedrīkstētu uh, noniecināt jebkādas valsts kaut vai nelielas valsts loma šajā reģionā. Skaidrs, ka ir Turcija un Krievija, kas ir vislielākās valsts, bet te pašā laikā šajā reģionā ir arī citi partneri, kas ir tikpat svarīgi. Nobeigumā priekšsēdētāji teikšu, ka esmu ļoti pateicīgs kolēģiem par darbu, par viņu ieguldījumu, viņi man ir palīdzējuši uzlabot ziņojumu. Un visi varam piekrist tam, ka Eiropas parlaments no padomas un komisijas gaida lai stratēģiskais ziņojums kļūtu par realitāti, stratēģiju, lai stratēģija šajā reģionā kļūtu par mūsu realitāti. Filekungs, lūdzu, komisijas vārdā. Paldies, priekšstādātājs kundze, cienījami deputāti. Esmu ļoti gandarīts, ka Melnās jūras reģions ir iekļauts darba kārtībā Eiropas parlamentā un kas tiek izskatīts ar pietiekam vērību. Tā ir svarīga jūra Eiropas Savienībā un jāsaprot, ka mums šeit ir vairāki svarīgi un te pašā laikā jutīgi momenti. Vēlos pateikties referentam, vēlos pateikties Guljano kungam arī par ļoti labu ziņojumu. Ziņojums ir ļoti labs un iekļauti tur vairāki ārkārtīgi svarīgi aspekti. Kopš pēdējās paplašināšanās Eiropas Savienībā ir kļuvusi par vienu jūru bagātāku, un tā ir Melnā jūra. Un tas savukārt nozīmē, ka mēs kļuvām par kaimiņu valstīm, visām valstīm, kurām ir arī robeža ar Melno jūru. Tas ieņem vērā. Uh, veidojot mūsu kaimiņu attiecību politiku, mēs jau esam uzsākuši sadarbību šajā reģionā, esam izstrādājuši Melnās jūras sinerģiju. Te pašā laikā ir jāpasaka, ka sinerģijas ieviešana reālajā dzīvē nebija tik viegla. Ne visas tās lietas, ko mēs gribējām īstenot, tika ar lielu entuziasmu atbalstīts reģionā, un tieši tādēļ Eiropas parlaments nolēma, ka ir nepieciešams nākt klajā ar jaunu pieju, kas veicinātu vietējo atbildību par jūras resursiem un to izmantošanu, manuprāt, tieši šādā veidā mums ir jārīkojas. Te pašā laikā jebkāda veida solījuma un apņemšanās ir iespējamas tikai un vienīgi tad, ja reģiona iedzīvotāji gūs reāli taustamu labumu. Tāpēc, tad, kad mēs runājam par jaunu Eiropas Savienības stratēģiju Melnējai jūrai, tad mēs no savas puses pasakām, ka esam apņēmības pilni strādāt šī reģiona labā un palīdzēt mūsu dalību valstīm, kas darbojas un kas eksistē šajā reģionā, lai varētu ņemt vērā viņu īpašu geogrāfisko stāvokli. Mēs skaidri saprotam, ka Melnās jūras stratēģija nekādā gadījumā uh, nestājās citu instrumentu un platformu vietā. Uh, piemēram, tā nekādā gadījumā neiznīcinā sinerģiju mm, Melnējai jūrai. Vienkārši tā kļūst par tādu visaptverošu platformu, uh, Tā ir fantastiska iespēja, lai pārskatītu mūsu intereses šajā reģionā. Šeit es runāju gan par strateģiskām, gan par politiskām, gan arī par ekonomiskām interesēm. Un šeit mums ir jārunā par to, kā mēs varam visas šīs intereses īstenot ar maksimālu atdevi. Eiropas parlamentam ir jānāk klājā ar idejām, kādā veidā mēs varam attīstīt šo stratēģiju, piemēram, jautājumu, kas saistīti ar pārvaldību, transportu, vidas aizsardzību, vietē ekonomikas attīstību, uh, Uh, arī sociālo attīstību un cilvēku attīstību. Strateģiskie mērķi ļaus iekļaut arī jūras dimensiju pasākumos, kas notiek šajā reģionā, un komisija nāks klajā ar dokumentu paketu, lai risinātu jūras aizsardzības jautājumus, arī jautājumus, kas ir saistīti ar jūras resursu aizsardzību, piemēram, lai uh, aizsargātu jūru no nelegālas izvējas. Mums būs līdzīga stratēģija, kādu mums ir Baltijas jūras reģionam un Donavas reģionam. Skaidrs, ka arī Donavas stratēģija nāksies sadarboties ar Melnās jūras stratēģiju. Tā pašā laikā ir jāatceras, ka jebkāds reģions Eiropas Savienībā var būt ļoti atšķirīgs no citiem. Mēs uzskatām, ka katra turpmāka Eiropas Savienības stratēģija noteikti jāpielāgo uh, vietējiem apstākļiem, gan no infrastruktūras, gan no dabas resursu, gan no cilvēku resursu, gan arī no visiem citiem viedokļiem. Cienījamie klātesošie, vēlos teikt, ka jaunā Melnās jūras stratēģija piedāvā mums iespēju pārskatīt gan izaicinājumus, kas ir šajā reģionā, gan arī palīdzēs mums uzlabot sadarbību ar mūsu partneriem šajā reģionā tā, lai mūsu stratēģija īstenotos pēc iespējas efektīvāk. Mēs varam tagad izmantot šo izdevību, lai uzsāktu sarunas ar pilnīgi visām iesaistītām pusēm, un pirmām kārtām runāsim ar mūsu partneriem šajā reģionā. Vēlreiz teikšu, ka ziņojums ir ļoti labs, kvalitatīvs, mēs pozitīvi raugamies uz to un ar lielu prieku strādāsim pie ieteikumiem, kas ir iekļauti šajā ziņojumā. Ārlietu dienestu un citu komisijas dienesti strādās ļoti nopietni, lai izstrādātu Melnās jūras stratēģiju, un šeit mums būs vajadzīgs jūsu atbalsts un padomas atbalsts. Paldies, komisāra kungs! Paldies, tagad eh, trīs runātājiem viena minūte. Es eh, dodu vārdu vispirms Kazaka kungam, kurš runās eh, Startautiskās tirdzniecības komitejas vārdā. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Es sveicu Ungurjanu kungu un tāpat Un kā interkomitejas pārstāvis esmu ļoti priecīgs, ka vairāk mūsu priekšlikumu šai ziņojumā ir ņemt vērā. Man ir prieks, ka pēc tam, kad Bulgārija un Rumānija iestājās Eiropas Savienībā no 2007. gadā, Melnā jūra ir zināmā mērā kļuvusi par Eiropas Savienības jūru, un tā ir nepieciešama visaptveroša Eiropas Savienības stratēģija. Tam ir nepieciešama atbilstoša administratīvie un finanšu resursi, tāpat arī labāka koordinācija un atbildīgums. Mēs eh, zinām, ka Melnās jūras stratēģija balstās uz konkrētiem projektiem. Mums ir jāvērš uzmanību uz kopējām interešu jomām eh, - vīde, transports, infrastruktūra un citas, kas ir ārkārtīgi svarīgas reģiona ilgspējīgai attīstībai. Mums ir nepieciešama pastiprināta sadarbība parlamentārā līmenī gan divpusējā plāksnē, gan arī ar Melnās eh, jūras ekonomiskās sadarbības asamblēju Nepieciešama sadarbība arī tirzniecībā un attīstībā tiek pārtraukts runātājs. Un tagad vārds tikau kundzei uz vienu minūti. Paldies, komisāra kungs. Pētniecības un industrijas komiteja pilnībā atbalsta šos soļus un atbalsta, lai Melnā jūras reģiona valsts pieņemtu energo hartu. Eiropas Savienības uh, atbalsts pētniecībā ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs tāpat gribam uzsvērt energodrošības uh, jautājumu svarīgumu. Tāda projekta kā Nabuko ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai. Tāpat arī uh, Transāzijas uh, gāzes vats, tāpat Paneiropas uh, uh, vats, kas uh, savienotu uh, daudzas valstis ir ārkārtīgi svarīgs un pasvītrot, cik svarīgi līdzdarbošanās Melnās jūras reģionā un ka tāpat kooperācijas sadarbība visos līmeņos. Mums ir nepieciešams veidot pētniecības resursus šajā Melnās jūras reģionā. Mēs aicinam komisiju atbalstīt pētniecības projektu šajā reģionā. Mēs prasam, lai komisija izveidot Eiropas stratēģiju šim reģionam ar konkrētu rīcības plānu, tāpat ir nepieciešams veidot saiknes ar uh, Dan, uh, Danavas reģionu valstīm. Paldies, un tagad vārds Bostināru kungam arī uz vienu minūtu no reģionālas komitejas, uh, komitejas. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. Melnās jūras reģiona svarīgums tieši transporta, enerģētikas, uh, drošības un uh, vides aizsardzības ziņā ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši šī iemesla dēļ Eiropas Savienības stratēģija Melnās jūras reģionā ļoti pozitīvi ietekmēs šo reģionu un Eiropas Savienību kā tādu. Reģi komiteja uzskata, ka šī stratēģija var nodrošināt izaugsmu un ilgspējīgu attīstību reģionam, bet tāpat pauž viedokli, ka, lai šī stratēģija būtu efektīva, ir jāiesaista visas reģiona valstis, un nav svarīgi, vai šīs valstis ir vai nav Eiropas Savienības dalība valstis. Šīs stratēģijas ietvaros ir nepieciešama koordinēta rīcība, un kā mēs varētu nodrošināt koordināciju atbilstoši neiesaistot visas valstis. Koordinācija ir nepieciešama arī uh, Eh, saskaņošanai ar Donavas stratēģiju, kas arī kļūs eh, par ļoti būtisku jautājumu tieši Ungārijas prezidentūras laikā. Saskaņota pieeja un eh, sadarbības starp reģioniem un pārobežu sadarbība ir jāveicina visos stratēģijas līmeņos un it īpaši tajos, kas saistīta ar transportu, enerģētiku un drošību. Paldies Bostinaru kungam un tagad grupu vārdā dod vārdu runātājiem Broka kungs. Priekšsēdētājs Skons, komisāra kungs, dargie kolēģi. Gribētu uh, sirsnīgi pateikties referentam par lieliski paveikto darbu. Viņš ļoti labi apkopāja dažādas idejas, un tas mums noteikti palīdzēs nākotnes darbā. Mums jāraugās, lai šī Melnās jūras sadarbība netiek sajaukta ar austrumu partnerību, arī ar mūsu strateģiskajām attiecībām ar uh, Krieviju un Turciju. Uh, Tās ir atšķirīgas lietas, un šī sadarbība neaizstāja visu šīs lietas. No otras puses, man šķiet ļoti interesanti, ka šīs dažādās uh, grupas uh, mēs uh, sasēdinām pie viena galda, lai veidot kopīgu politiku, kas var būt mūsu interesēs, kas var palīdzēt valstīm, bet ar šādu sadarbību mēs varētu palīdzēt arī politiskās un ekonomiskās intereses, kas bieži vien ir pretrunīgas, uh, labāk saskaņot. Un šādā veidā mēs varētu arī izvairīties nākotnē no uh, strīdiem, un uh, varbūt tie varētu būt netik uh, asi. Mūsu austrumu partnerības darbs nav vērsts pret kādu. Tas varbūt viss ļoti uh, saskanīgi. Un uh, ar šīm valstīm, kam ir uh, Eiropas perspektīva, varbūt, ka uh, ir uh, cita uh, nostāja nekā tas mums ir attiecībās ar Krieviju, un mums ir jāļauj uh, Eiropas Savienībai noteikt atšķirīgus mērķus attiecībā uz atšķirīgām valstīm. Uh, Melnās jūras sadarbība ir Eiropas Savienības interesēs, arī Krievijas un arī Turcijas interesēs, un arī citu valstu interesēs, kas lielākā daļa piedar pie austrumu partnerības. Uh, Un šis te ekonomiski un politiski svarīgais projekts noteikti var veicināt stabilitāti Eiropā. Un es ceru, ka mēs ar komisāru varēsim labi sadarboties, lai to visu virzītu uz priekšu. Paldies, Broka kungs. Tagad Pasko kungs. Divas minūtes. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsādātājs kundze. Melnā jūra ir Eiropas Savienības vārti, un tāpēc par to tā arī ir jārunā. Tā nav kaut kāda attālināta vieta, kas ir nesvarīga. Uh, kas dažkārt tikai piesaist mūsu uzmanību. Patiesībā šis reģions jau ir kļuvis aktuāls, pie, piemēram, kad 2008. un 2009. gadā tika pārtraukta gāzes piegāda vai kad bija Grūzijas kārs 2008. gadā. Un tomēr, kaut arī tiek atzīts eh, šis reģions kā svarīgs, tas tomēr nebauda vēl to uzmanību, kādu tas būtu pelnījis no Eiropas Savienības. Uh, tā gandrīz vairs negrib runāt par šīm lietām, kad Bulgārija un Rumānija iestājās 7. gadā. Balnās jūras sinerģija tika pieņemta 2007. gadā, bet tagad, kad mēs paraugāmies atpakaļ, tas bija tāds kā dokuments, lai noklātu it kā šo problēmu. Uh, un uh, Eiropas Savienībai ļoti ātri tā bija jāatrisina, bet nekas svarīgs kopš uh, pirmās uh, iniciatīvas pārskatīšanas 2008. gadā nav noticis, un neko daudz nesam uh, pavirzījušies uz priekšu sinerģijas ieviešanā. Un ziņojumā tas ļoti labi ir atspoguļots. Manuprāt, te ir divi svarīgi uh, iemesli. Pirmkārt, ir tāda kā negribība no Eiropas Savienības valstu puses uh, šim reģionam tā uh, tiešām nopietni pievērsties. Un tagad, kad naudas ir mazāk, valsts vēl jau vairāk to nevēlas. Otrakārt, šī sinerģija balstījās uz pieņēmumu, ka šim reģionam jākļūst par tādu saskaņotu reģionu, bet tika ignorēts fakts, ka Pirms 20 gadiem šis reģions izskatījās pavisam savādāk, un mēs nevaram gaidīt, ka šis ļoti sadrumstolotais reģions saliedēsies un tik īsā laikā kļūs par tādu vienotu reģionu. Manuprāt, tas uh, ir nereālistiski. Runājot par austrumu partnerības pārskatīšanu, tas būtu jādara, lai lietas uzlabotu. Paldies, Paško kungs, un tagad uh, vārds uh, eh, Vāļļa kungam. Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Mūsu kolēģi un Gurjānu kunga izstrādātais ziņojums ir uh, ārkārtīgi visaptvarošs un gribu viņam par to pateikties. Šis ziņojums pievērš mūsu uzmanību uh, reģionam, uh, kurš ir ārkārtīgi dažāds politisko sistēmu, kultūras ziņā, tāpat reliģiskā ziņā un dažādu ambīciju ziņā attiecībā uz Eiropas Savienību. Pastāv lielas atšķirības arī reģionālos dabas resursos un tā tālāk. Protams, situācija uh, ir savādāka, tā ir jauna. Pateicoties faktam, ka tagad ir trīs dalību valstis, kuras ir tieši pie Melnās jūras. Melnās jūras reģions ir mums ārkārtīgi interesants un svarīgs, jo tam ir ļoti būtiska ģeostrateģiskā uh, vieta un tas dod zinām pievienoto vērtību un rada arī mums zināms risks drošības jomā. Gribu uzsvērt energodrošību šai kontekstā. Uh, un ilgspējīgu energo apgādi. Mums ir jārod iespējas ietekmēt šajā reģionā vēl neatrisinātos jautājumus un jārod iespēja ietekmēt arī partnerattiecības ar Krieviju. Tas ir iespējams iesaistot visas Eiropas Savienības dalību valsts, tāpat arī citas organizācijas un tīklus, kas pastāv šajā jomā. Tāpat gribētu minēt pilsoniskās organizācijas, kuras mums būtu jāievēro un jāatzīst. Mums nav nepieciešams jaunas iestādes, lai šo darbu veiktu. Nepieciešams paredzēt regulāru finansējumu un uh, regulārāku fin uh, politisku uh, iesaistīšanos un atbildību. Es gribētu izmantot šo ziņojumu kā labu pamatu. Paldies! Un tagad vārds uh, š, uh, Werneram Šulckungam. Pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi! lai Melnās jūras reģionu panāktu kā uh, drošu, stabilu un labklājīgu reģionu un uh, stātos pretī izaicinājumiem, ir vajadzīga visaptveroša stratēģija. Šī rezolūcija seko šim mērķim, un tāpēc mēs mūsu politiskajā grupā to varam atbalstīt. Arī tāpēc, ka daudz no mūsu priekšlikumiem šeit ir iekļauti, piemēram, kā rīkoties ar neatrisinātajiem konfliktiem reģioniem, kā uzlabot uh, pilsonisko sadarbību, kā atbalstīt uh, pašu cilvēku sadarbības projektus, uh, arī pārobežu sadarbībā. Vēl mēs uh, vēlamies īstenot ilgspējīgu energopolitiku, panākot augstu energoefektivitāti un arī jāatbalsta studentu tīkli bet eh, trūks tomēr vienotas nostājas energo infrastruktūras jautājumā šajā reģionā. Šeit es gribētu minēt Nabuko un eh, South Stream. Mēs arī prasām augstākas prasības, lielāku uzraudzību. Mēs nesaprotam, kāpēc tika noraidīts mūsu pieprasījums, ka vajadzētu labāk uzraudzīt urbums jūrā. Pēc Meksikas līča traģēdijas tas mums tiešām nav saprotams, tāpēc mēs to iesniedzam vēlreiz tagad. Paldies, Šulc kungs. Tagad Kovalu kungs vienu minūtu lūdzu. Šanovņi paņstvo. Cienījamie deputāti, komisāra kungs, es domāju, ka dokuments ir pelnījis uh, atbalstu, tāpēc arī mana politiskā grupa plāno to atbalstīt. Es uzskatu, ka uh, Melnās jūras sinerģija ir jāpārdomā no jauna, jo Daudzos gadījumos mums ir ļoti labi nodomi, bet mēs nevaram šos nodomus labi īstenot. Nu, tāpēc ir ļoti labi, ka mūsu referents runā uh, tieši par uh, šīm neveiksmēm. Tāpēc arī Fila kungs, jūs varētu ar savu darbību panākt to, lai daudzas lietas nonāktu savā kontekstā, jo tieši tāds visaptverošs domāšanas veids panāktu uh, tādu risinājumu, ka mums būs attiecīga enerģija, lai šo enerģiju varētu izlietot, uh, lai atbalstītu reģiona valstis, piemēram, Grūziju, kas uh, pēdējā laikā iet pa demokratizācijas ceļu. Un šādā veidā mēs varam tik tiešām atbalstīt reģiona valstis, nevis tik, tikai lepoties ar to, ko mēs darām, bet reāli panākt reālu mērķi. Paldies! Paldies, tagad vārds Kambel Banerman kungam, vienu minūtu lūdzu. The... Priekšsēdētāji, diskusijās eh, par Melnās jūras reģionu nāk prātā viens eh, vārds - piesardzība. Tātad jāspēr ļoti piesardzīgi soļi. Melnā jūra ir Krievijas, eh, tā teikt, iekšpagalms, un viņiem Un tas ir ļoti tuvu Krievijai un uh, Sevastopolē un uh, Krimas kara uh, kauju vietām. Mēs jau redzējām, kā attīstījās uh, konflikts Gruzijā, kur uh, bija taisnība un uh, trūkuma abām pusēm. Ja Gruzija būtu NATO sastāvā, tad uh, seks varētu būt katastrofāls. Kaut gan es atbalstu Gruzijas neatkarību, nav saprātīgi. Uh, cīnīties ar Krievijas lāci bezmaz viņa paša mājās. Un Turcija, ar ko tā spēlējas? Francija noteikti būs pret Turcijas iestāju Eiropas Savienībā. Uh, Turcijas uh, zeme tikai 4% apmērā ir Eiropas uh, kontinentā. Pastāv ļoti būtiski riski. Un vilšanās šī procesa gala, gala rezultātā varētu novest pie lielas vilšanās. Melnās jūras reģions ir svarīgs e, tieši Kaspijas e, reģiona naftas ieguvēju un pārvedēju, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Paldies, un tagad Stojanaukungam vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāja kungs, es gribētu piekrist daudziem viedokļiem, kas tika pausti pirms manis, un gribētu sveikt referentu un pateikties par labu veikto darbu. Jau no seniem laikiem šim reģionam ir bijusi politiskā un ekonomiskā nozīme. Melnajā jūrai arī šodien ir ļoti liela nozīme, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai stratēģija reāli tiktu realizēta. Tomēr mums atkal notiek uh, atkārtotas debatas. Šāds debats jau bija kādu laiku atpakaļ. Gribētu uzsvērt to, ko minēja sociālisti pārstāvi. Un es gribētu atbalstīt priekšlikumu izveidot atsevišķu budžeta pozīciju, tāpēc es aicinu Eiropas komisiju pāriet pie reāliem darbiem un vēlreiz tātad pāriet pie rīcības un to, ko mēs šeit runājam vārdos, izvērst reālā rīcībā. Paldies, un tagad Vinklērs kundzei vārds. Es atvainojos Vinklēra kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Cienījamie kolēģi, komisāra kungs, pirmām kārtām vēlos pateikties Ungarijānam kungam par viņa iniciatīvu un par to, ka viņš uzrakstīja šo ziņu par Melno jūru. Esmu ļoti gandarīts arī par to, ka daudzi deputāti, mani cienījamie kolēģi, teica, ka viņi labprāt atbalstīs šo stratēģijas un šo jauno vīziju Melnās jūras reģionam. Varētu teikt, ka Melnā jūra ir daļai iekšēji jūra Eiropas Savienībā, tā ir strateģiski svarīga, un mēs nevaram pietiekami stingri uzsvert šo svarīgumu. Tā ir saistīta gan ekonomikas attīstība, enerģetikas uh, nodrošinājumu un citiem aspektiem. Tāpēc uzskatu, ka tieši mums Eiropas Savienībā ir jāgūst labums no uh, Melnās jūras reģiona potenciālā un mēs nedrīkstam savas iespējas atdot citiem. Tieši tādēļ Eiropas Savienībai ir jārunā ar valstīm, kas atrodas šajā reģionā, tā lai atteiktos no pagātnes rēgiem un varētu sadarboties un skatīties uz priekšu. Daudz aspekti, kas ir saistīti arī ar paplašināšanās procesu šajā reģionā, šeit es vēlos aicināt visus melnās jūras skeptiķus. Es uzskatu, ka jaunieši tagad palēninātu uh, integrācijas un paplašināšanas process varētu apdraudēt stabilitāti visā šajā reģionā. Būtu pat grūti izvērtēt potenciālas briesmas Eiropas Savienībai. Tāpēc, cienījamie kolēģi, nobeigumā teikšu, Eiropas Savienība ir vajadzīga iekšēja Melnā jūra, mums ir jābūt integrētai stratēģijai visam reģionam, un tāpēc Melnās jūras, re, Melnās jūras stratēģijai ir jānāk no Eiropas Savienības, un šeit mūsu referenci paveic milzīgu darbu, tāpēc arī Eiropas parlamentam stratēģi ir jāatbalsta. Lies paldies, Vinklera kungs, lūdzu, Kopas kundze. Priekšstādātāji, mēs šobrīd runājam par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem un par šo ārkārtīgi svarīgo reģionu, kas atrodas uh, Eiropas uh, teritorijā, mēs runājam par Melno jūru, tāpēc es varu teikt, ka mēs visi esam interesēti tajā, lai Melnās jūras reģions kļūtu par stabilitātes, miera un demokrātijas reģionu. Nu, jau ilgāku laiku esam izstrādājuši Melnās jūras politiku, taču mums ir jāuzlabo reāla apdeve noteikti visi, kuriem ir interese par šo reģionu, gribētu piedalīties šajā plānā un skaidrs, ka šīs, šī stratēģija jāintegrē mūsu kaimiņu attiecību politikā. Un Eiropa var gūt milzīgu labumu no sadarbības reģionā. Pirmām kārtām mums ir jāizvairās no potenciāliem konfliktiem un jāveicina mieras šajā reģionā. Uh, ir arī svarīgi aspekti, kas ir saistīti ar transporta attīstību. Uh, Ir jānodrošina, lai tirzniecības jomā un citās jomās darbotos likumības princips, un tas savukārt prasa arī Eiropas Savienības budžeta līdzekļu piešķirumu, un tāds ir mans viedoklis. Tāpēc es uzskatu, ka šo stratēģiju mēs varam Melnās jūras reģionu pietuvināt uh, Eiropai un mūs viņiem. Valians kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Kopš 2007. gada mēs jau esam atzinuši to, cik svarīgs ir Melnās jūras reģions. Tāpat laikā mūsu uh, pieejas ietekme ir bijusi ļoti minimāla. Nav konkrētu projektu, protams, nav arī konkrētu rezultātu. Mums ir nepieciešama ne, nepieciešama uh, reāla finansiāli balstīta rīcība ar izvērtēšanas kritērijiem un jāveic labāka pienākumu sadale attiecībā uz Melnās jūras un Donavas stratēģiju. Mums ir nepieciešama energo un transporta partners sadarbība, tāpat arī sadarbība vidas aizsardzības jomā. Tikai ar šādu uz uh, maziem konkrētiem projektiem balstīta pieeja palūdzēs mums uh, uh atrisināt šos sarežģītos jautājumus Mēs nedrīkstam būt sadrumslot arī finanšu ziņā. Mums ir bijuši līdz šim dažādi finanšu instrumenti ar mazu redzamību un atpazīstamību, tāpēc Melnās jūras kopīgā programma ir jāpadara par galveno Melnās jūras stratēģijas instrumentu un ir jāizmanto finansējums, lai piesaistītu vēl papildus finanšu līdzekļus un veiktu labāku sadarbību. Paldies, un tagad vārds Vlasaka kungam vienu minūtu. Váženā paņi predsedājīcī, pane komisāri, dāmi jāpānovē. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Projektu lēnā ieviešana, rīcības plānu trūkums un uh, nēsoši izvērtēšanas ziņojumi zema līmeņa sanāksmes un dažādie riski sadarbībā un citas problēmas, tas viss parāda, ka lēmums dot visu atbildību atsevišķām dalībvalstīm nav bijis pareizs. Eiropas komisijai vajadzētu spēlēt būtiskāku lomu kā Melnā jūras, Melnās jūras reģiona stratēģijas veicinātājai tā ir tāda pati stratēģija kā citas makroreģionālās stratēģijas, un tai ir jābūt eh, neitrālai tīri no budžetārā viedokļa. Mums nevajadzētu tai tērēt papildus rīdzekļus, mums nevajadzētu dibināt jaunas institūcijas vai veidot jaunas tiesību aktus. Mums nav nepieciešamas jaunas programmas vai kādas jaunas budžeta pozīcijas. Tai vietā jāvērš uzmanība uz konkrētu projektu īstenošanu kas būs Eiropas Savienības interesēs. Paldies, un tagad Kumucakas kungam vārds. Pusotru minūti. Paldies, priekšsādātā. Komisāra kungs. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka Melnās jūras reģions ir strateģiski svarīgs Eiropas Savienībā. Un kopš Rumānija un Bulgārija ir Eiropas Savienības dalība valsts, tā ir mūsu jūra. Varu teikt, ka mūsu pašu interesēs ir stabilizēt šo reģionu. 2007. gadā tāpa politika, lai veicinātu stabilizāciju šajā reģionā, un jau ir panākts zināms progress. Te pašā laikā progress nav pietiekams. Un dažos gadījumos pat ir bijuši periodi, kad mēs neko neesam darījuši lietas labā vai pat cietuši sakāvi. Pagājuši gadu nenotika ministru sanāksme, lai varētu runāt par šo politiku. Un tāpēc sanāca tā, ka politikā bija izvirzīta ambiciozu mērķi, bet mēs nevarējām šos mērķus panākt. Līdz ar to vienīgais veids, kā mēs varam šobrīd veicināt politikas attīstību, ir stiprināt to un piedāvāt jaunus finanšu resursus. Šajā ziņojumā ir runāts par to, ka ir jābūt integrētai Eiropas Savienības stratēģijai Melnās jūras reģionam ar atsevišķu budžeta līniju. Tāpēc varu teikt, ka transporta un turisma komitejas deputāti atbalstu šo domu. Mums ir ļoti svarīgi panākt to, lai transporta jautājumi tiek pilnībā integrēti Eiropas Savienības stratēģijā Melnējai jūrai. Mums ir jāattīsta reģions, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Paplašināšana savukārt pilnīgi atsevišķa lieta, un to mēs izskatīsim pēc tam. Paldies, lūdzu, Kirilova kungs, pusotra minūte. Priekšstādētāja kundze. Uh, Kopš Bulgārija un Rumānija ir Eiropas Savienības dalība valsts, Melnās jūras valstis kļuva par mūsu kaimiņu valstīm. Tā ir arī iespēja, kā Eiropas Savienība savienojas ar Centrālā Aziju, un tāpēc politiskā un ekonomiskā, um, ekonomiskais svarīgums Melnē jūrā ar vienu pieaug. Tas savukārt prasa, ka no mums aktīvu politiku ir jāprasa no mums problēmu risināšanu. Daudzpusējā sadarbība nav daudzu citu valstu uh, darba kārtībā, bet Eiropas Savienībai tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu risināt arī tādi jautājumi, kā iesaldētie konflikti, nelegāla tirzniecība. Un šobrīd ir svarīgi saprast, ka katrai valstī šeit ir pragmatiska interese. Piemēram, runājot par drošību uz jūras. Šobrīd ir bijuši jau daudzi uh, negadījumi, daudzas katastrofas Melnajā jūrā, kas prasīja pat cilvēku dzīvības, un tāpēc ir ļoti svarīgi jau nākt klājā ar priekšlikumiem, kas ļautu izvairīties no nevajadzīgām katastrofām vai arī risināt um, katastrofas situācijas. Manuprāt, ir jāatbalsta Jotovs Roitovs kundzes priekšlikumu. Viņa piedāvāja sadarbību reģionā. Un tāpēc mums ir jāveicina esošie projekti, piemēram, Paneiropas uh, transportēšanas koridors, kā arī transporta savienojuma starp Melnās jūras ostām. Vēlos pateikties referentam par ļoti labu darbu. Lūdzu, Sīvieca kungs, viena minūte. Kad mēs runājam par Melnās jūras reģionu, tad pirmkārt ir jāpasaka, ka nav Eiropas Savienībā tādas vietas, kur būtu tik milzīgas atšķirības un arī tikpat liels intereses. Te ir arī daudz konflikti, gan esošie, gan iesaldētie konflikti. Tāpēc vēlos teikt, ka mums ir iespēja izmantot Melnās jūras politiku, uh, lai risinātu problēmas, kas nevar risināt savādāk. Skārts, ka mēs nevarēsim risināt reģionālos konfliktus, jo politika gal galā ir ierobežota. Mēs nevarēsim arī visu sarunāt ar Krieviju, ja viņa negrib uh, caururvādu, un nu, tad nebūs caururvāda. Ir jāsaprot, ka šai politikai ir pievienotā vērtība, bet tad jautājums ir, kāpēc Eiropas parlaments nesadarbojas ar reģionā esošajām organizācijām, piemēram, parlamentārā asamblēja, kas ir veidota Melnās jūras eh, ekonomiskai sadarbībai, popsek nosaukums. Un uh, viņi labprāt ar mums sadarbotos. Eh, viņi uzskata, ka mēs esam pietiekami svarīgi, bet mēs ar viņiem nesadarbojamies. Līdz īstais brīdis ir uzsākt sadarbību. Kutaš. Paldies tagad, Kutaš kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Melnās jūras reģionam ir uh, svarīga. Uh, nozīme, bet uh, nav uh, tagad tādas strukturēta stratēģija šim reģionam un uh, finansējums tiek sniegts ar dažādiem instrumentiem. Tāpēc ir jāveido Eiropas Savienības stratēģija Melnajai jūrai, piešķirot uh, tādu pašu prioritāti tai kā citām reģionālajām stratēģijām ir jāveicina uh, sociālā, ekonomiskā, uh, transporta un vīdes attīstība un arī drošība un laba pārvaldība. Tādi svarīgi projekti kā Nabuko gāzes vats uh, veicinās mūsu energo neatkarību, un šādi projekti ir jāatbalsta. Bet to mēs varēsim izdarīt tikai, ja būs kopīga stratēģija. Paldies! Paldies! Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras, un man nebūs iespēja dot iespēju izteikties visiem. Pirmā Savils kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Melnās Rūras reģions ir ļoti būtisks Eiropas Savienības energodrošībai. drošībai Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, komisāra kungs, ir ļoti lieli jautājumi neatrisināt saistībā ar Nabuko gāzes vadu, un uh, no tā ir atkarīga lielā mērā Eiropas apgāda ar enerģiju. Kas attiec uz piegādātājiem, mums tur ir liela neskaidrība. Vakar komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs teica, ka viņš esot bijis Azerbaidžānā un kaimiņu valstīs, un ka tas viss esot labi noritējis. Ko tas nozīmē? Kaut kad taču ir jānosaka tāds uh, termiņš, uh, lai mēs zinātu, ka tad Nabuko būs gatavs, lai mēs nešķērdētu līdzekļus. Un jāskatās, ko mēs vēl varētu darīt. Tātad Naboko uh, temats noteikti ir viens no svarīgākajiem saistībā ar, ar Eiropas energoapgādi. Tas ir ļoti svarīgs temats, un tur ir jāpanāk skaidrība, vai mums ir piegādātājs vai nav. Paldies, tagad eh, vārds Lonkungam, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribētu vispirms apsveikt Unguriāno kungu par lielisko ziņojumu, eh, kas ir arī ļoti svarīgs eh, ziņojums gan ģeopolitiskā, gan ekonomiskā plāksnē. Šis reģions ir ar būtisku enerģētikas potenciālu un uh, Melnās jūras reģions noteikti ir jāpaceļ jaunā prioritātē visās jomās. Eiropas Savienības pasākumi līdz šim nav bijuši pietiekami skaidri, un uh, neesam arī sasnieguši vajadzīgos rezultātus. Es ceru, ka ārējās darbības dienestam būs vajadzīgie resursi, gan finanšu, gan cilvēku resursi, lai īstenotu trīs partnerības vides, uh, uh, transportu un enerģētikas. Mēs nedrīkstam atstāt novārtā šo reģionu, tur ir jāveic ilgtermiņa saskaņota darbība un jāizmanto šī reģiona attīstības iespējas. Paldies! Tagad Zegedī kungs, vien minūte lūdzu. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőt! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Cienījamie kolēģi, es esmu deputāts no Ungārijas, Un vēlos arī no savas puses papildināt šo diskusiju. Ungārijas prezidentūras prioritātēs ir iekļautas arī uh, daudzas domas, kas ir saistītas ar šodienas priežamo stratēģiju. Tiek runāts par attīstību reģionā, ir izstrādāts attīstības plāns, piemēram, Donava stratēģija, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, bet, protams, tā ir jābūt cieši saistīta ar citām reģionālām stratēģijām. Nobeigumā runāšu par uh, energo piegāžu drošību. Ir ļoti svarīgi, lai reģionā būtu miera apstākļi, lai nebūtu konfliktu, un tikai tad mēs varēsim panākt energo piegāžu drošību, kā jūs vakar jau dzirdējām. Ungārijas prezidentūra izvirzīja energodrošību kā savu prioritāti. Van Nisteroja kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Melnās jūras reģions ir pavisam tuvu. Es teiktu, ka Melnā jūra ir Eiropas daļa. Un, ja skatāties uz to no enerģētikas viedokļa, un es pats uh, esmu ITRA komitejas ēna referents, tad es varu teikt, ka šeit ir absolūti skaidra perspektīva. Sadarbība ir vajadzīga, no tās vairs nevar atteikties. Esam jau runājuši daudz par investīcijiem, kas ir saistīts ar Nabuko projektu, bet ir ļoti svarīgi, lai mums būtu stabila situācija reģionā, lai mēs to varētu pan panākt. Ir jau dzirdēt par Turkmenistānu un Azerbaidžānu, un šeit pievienotā vērtība šajā stratēģijā ir absolūti skaidra, nevajag to pat apšaubīt. Energo avotu diversifikācija ir, manuprāt, ir jāskata plašākajā kontekstā. Un šeit referents nāk klajā labiem priekšlikumiem. Lielas paldies! Paldies! Pēdējā runātāja Dančilu kundze un lūdzu klusumu zālē un respektu pret runātāju. Tamna prašedintā. Mārā nāga. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Melnā jūra ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai. Ņemot vērā tā strateģisko pozīciju, bet arī uh, jāņem vērā tās, iesp tās ekonomiskās iespējas, ko tā piedāvā, un arī reģionālās sadarbības iespējas. Melnās jūras stratēģija dotu lielu ieguldījumu un uzlabotu ekonomisko sadarbību starp reģionu valstīm un nodrošinātu labāku sadarbību arī izglītībā, pētniecībā un tāpat arī nodrošinātu labāku dabas resursu sadalu un izmantošanu. Domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt Melnās jūras reģionu valstis, lai Eh, labāk nodrošinātu vidas aizsardzību, resursu izmantošanā, nodrošinātu ilgspējīgu attīstību un nodrošinātu labu dzīves kvalitāti reģionā un eh, nodrošinātu reģionālo un vietējo sadarbību. Paldies, es atvainojos tiem, kuriem es vārdu nevarēšu došt, jo laika mums vairāk nav dod vārdu komisāram Fjūlskungam. Thank you, madam. Paldies, priekšsādētāji, cienījamie deputāti. Šobrīd vēlos pieminēt tikai trīs komentārus. Pirmkārt, Kā jau teicu, diskutīs, diskusijas pašā sākumā, liels paldies par šo ziņojumu, kas ir nācis īstajā laikā. Otrakārt, vēlos teikt, ka mūsu diskusijā varēja skaidri redzēt, ka jūs uzskatāt šo ārkārtīgi īpašu reģionu par svarīgu, un arī ārlietu dienests un komisija kopumā uzskata, ka reģions ir ļoti svarīgs. Treškārt vēlos teikt, ka ar lielu prieku sadarbošos ar Eiropas parlamentu Uh, izstrādājot un ieviešot Melnās jūras stratēģiju. Paldies, komisāra kungs! Raporteur. Un nobeigumā dod vārdu referentam un aicinu uzklausīt referentu. Uh, Priekšstādētājs kundze. Nu ļoti jā, ka man nav daudz ko teikt, ne jau tikai tādēļ, ka pārējie kolēģi trokšņo, bet vienkārši tādēļ, ka man paveicās. Mani atbalsta šī parlamenta abas puses. Kā teica Brauka kungs savos ļoti svarīgais komentārs, viņš teica, jā, ka mēs šodien balsosim par ziņojumu, un šis ir labs paraugs tam, kā var sadarboties starp partijām Eiropas parlamentā. Vēlos īpaši pateikties Pašku kungam, kas bija ļoti aktīvs un ļoti godīgi atbalstīja šo ziņojumu. Es nepiesaukšu tagad citus deputātus un to uzvārdus vienkārši tāpēc, ka daudzi ir ieguldījuši savu darbu. Daudzi ir runājuši par to, ka Melnās jūras reģions ir ļoti svarīgs, bet te pašā laikā ir ekoloģiski ļoti jūtīgs. Viņi ir runājuši par to, ka ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, tad, kad mēs nākam klajā ar Melnās jūras politiku. Protams, ir arī citi komentāri no manas puses par to, ka Nabuko projekts ir vajadzīgs un ka šeit ir svarīga dimensija visai Eiropas Savienībai. Un šeit vēlos pateikties File kungam, komisāram, ir tīpaši tādēļ, ka viņš runāja par jūras drošību un jūrniecību. Un šobrīd jūrniecības jautājumi ir komisijas darbu priekšgalā. Un tas sasaucas ar Melnās jūras stratēģiju, ar Donavas upes stratēģiju. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentam par uh, lielo drosmi runāt šajā troksnī. Mēs taisam pārtraukumu vienu minūtu un pēc tam uh, turpināsim ar balsošanu.